Vispirms mums ir eh, jāapstiprina darba kārtība. Ja nav nekāda cita komentāra, tad eh, varbūt es to darba kārtību varu uzskatīt par pieņemtu. Labi. Vispirms eh, es gribētu pateikties arī tulkiem. Mēs diezgan daudz strādāsim ar tulkiem. Šodien mums ir visas darba valodas pieejamas tad es gribētu apstiprināt protokolu, protokolu 20. un 21. jūlijas sanāksmēm, ja nekādu komentāru nebūs līdz eh, sanāks beigām, tad šis protokols tiks uzskatīts par pieņemtu. Labi. Es gribētu jums paziņot, ka pārstāv mūsu darbā var sekot mūsu sanāksmi. Jā, tad pievērsīsimies kopēji lauksaimniecības politikai šajā ļoti sarežģītajā sasaukumā. Mums ir tas gods, ka ir atnākusi Marianne Fisherbull, lauksaimniecības lauka attīstības komisāra, un ar viņu mēs sadarbosimies arī jaunajā sasaukumā Šī, protams, ir lieliska iespēja skart ļoti svarīgus jautājumus, vai tas būtu, piemēram, krīze piensaimniecības nozarē. Pēdējā komiteja sanāksmē mēs par to jau runājam un ļoti, uh, būtu ļoti noderīgi, ja mēs uh, uzzinātu, ko par eh, mūsu bažām domā komisāri šajā eh, ļoti dramatiskajā situācijā piensaimniecības un sieru nozarē. Es eh, esmu jums tiešām pateicīgs, komisārs Kundze, ka jūs šeit esat kopā ar mums šodien, un es ceru, ka jūs turpināsiet strādāt ar mums visa sasaukuma laikā šī sasaukuma laikā būs iespējams izdarīt fundamentālas pārmaiņas KLP. Ja Lisabonas, ja referēdums oktobrī īrijā par Lisabonas līgumu ir pozitīvs, tad būs iespējams ieviest izmaiņas un arī izmaiņas ieviešanas finanšu ziņā. Tā būs ļoti grūta situācija. Es zinu, ka ir daudz pretinieku KLP. Un šie cilvēki tiešām gribētu samazināt budžetu lauksaimniecībai un arī samazināt intervences iespējas. Tāpēc mums ir ļoti liela atbildība un um, es esmu gandarīts, ka mums būs iespējams uh, mainīties uh, ar viedokļiem ar komisāri. Un tā mēs arī varēsim uzzināt, vai pēc 2013. gada vēl pastāvēs KLP vai nē. Un ir ļoti svarīgi ņemt vērā, ka šī politika. President. President. Uh- Godātais priekšsādātāji! konātais um, lauksamniecības komitejas uh, deputāti. Man ir liels prieks tiešām atkal būt kopā ar jums. Un, um, Es ceru, ka jums bija ļoti labas vasaras brīvdienas, un tagad esmu priecīgi redzēt arī visus jūs, un īpaši savu draugu arī Paulo Castro, kas nu ir kļuvis par priekšsādātāju šai komitejai. Es ceru, ka mēs visi labi zinām, ka te ir daudz, kas vēl darāms, un līdz ar to es gribētu uzreiz ķerties pie lietas. Un, lūk, pirmais arī ir šī uzklausīšana Eiropas parlamentā. Vispirms sveicu jūs visus kā ievēlētos deputāts un par jūsu dalību lauksaimniecības komitejā. Es jau daži no jums atpazīstu un esam jau pazīstami. Redzu arī jauns deputāts šajā komitejā, kurus varbūt pazīst mazāk. Bet, nu, es ceru, ka mums būs viss iespējas arī sadarboties un labāk iepazīties. Un, protams, mūsu kopējais mērķis ir panākt to, lai Eiropas parlaments kļūst par pilntiesīgu lēmumu pieņemšanas dalībnieku lauksamniecības jomā. Un tas notiks tajā brīdī, kad visas dalībvalstis būs ratificējušas Lisabons līgumu. Pie tā vēl atgriezīšos nedaudz vēlāk. Mums ir jāpurnā daudz jautājumi, un es tomēr lūkšu jūs atvainot, ka es šobrīd uh, pievērsīšos tikai dažiem galvenajiem jautājumiem. Iepriekšējā lauksaimniecības komitejā man bija izveidojušās ļoti labas attiecības, un mēs runājam ļoti tiešu un atklātu valodu diskusijās, un es arī gribētu, lai arī mēs tāpat turpinātu arī ar jauno sasaukumu šajā komitejā. Tāpēc es runāšu tieši un atklātu valodu un paskaidrošu, kāda ir komisijas nostājas un viedokļi. Un iespējams, ka jūs daudz, ka jau esat dzirdējuši iepriekš, tomēr es gribētu arī pat no savas puses daudz lietas vēl paskaidrot. Ņemot vērā vasaras notikums, un es uzreiz tad uzreiz ķeršos pie sāpju bērnu, pie piena sektora. Jau vairākas reizes esmu norādījusi, kā situācija ir ļoti nopietna. un mums ir jārīkojas saulaicīgi, un mums jāspēj rīkoties izlēmīgi, un esam jau rīkojušies. Tomēr uzskat, ka šāda izprotnes pilna rīcība ir jābūt efektīvai. Mēs nevaram risināt problēmas tikai īstermiņā. Mums ir jādomā par ilgtermiņu risinājumiem. Citiem vārdiem sakot, mums ir jāizvēlas savi lauksaimniecības instrumenti ļoti gudri paturot prātā mūsu mērķus nevien īstermiņā, bet arī ilgtermiņā. Nu, ko mēs dzirdām? Daži uzskata, ka piena kvotu saglabāšana nozīmē zināmas garantijas piena sektoram nākotnē. Es tam nepiekrītu. Ja mēs atskatāmies pagātnē, piemēram, 1983. 84. gads, kas bija viens no reformu sākuma punktiem, un tad situācija, kāda bija 2007. gadā. Mēs esam samazinājuši šo situāciju par vienu piekdaļu, kopš ir iestrādāta jaunā kvotu sistēma. Šī situācija nav daudz mainījusies. Bet jaunā sistēma paredz, ka kvotu sistēma tiks pilnībā atcelta 15. gadā. Un šis ir mērķis, uzstādījums, ko mēs jau pieņemam 2003. gadā, vidustermiņa pārskatā. Un mēs tiešām esam to vēlāk attīstījuši arī kopējā veselības pārbaudē. Eiropas padomis sanāksme jūnijā arī apstiprināja, ka tas ir pareizais lēmums, pareizais ceļš, un tam arī ir noteikts pamats. Nu, ja mums ir šī plānošana, kā mēs varam saplānot tālāko pienu nozari, mēs paredzam, ka tas tiešām padarīs to efektīvāku, samazinās ražošanas izmaksas un ļaus jaunajiem piena lauksaimniekiem iesaistīties um, jaunajā nozarē. Tas ir uh, ilgtermiņa redzējums. Savukārt Īstermiņā daži ir pieprasījuši, lai tomēr mēs saglabātu kvotu sistēmu, bet es uzskatu, ka tā nav pareizā recepte. Tas vienkārši dod nepareizo signālu lauksemniekiem. Pirmkārt, tas pateikt, ka jūs nevarat uzticēties mūsu pieņemtajiem politiskajiem lēmumiem, un līdz ar to lauksemnieki nevar uz mums paļauties savā uzņēmējdarbībā. Tāpēc lauksemniecības uh, piena sektors atbrīvoties no kvotām. Ja mēs kaut kādā veidā tagad vēlamies apšaubīt šo lēmumu, tas, manuprāt, tas tiešām būs ļoti uh, eh, kaiteigs. Tas nedarīs nekādu labumu nekādā ziņā ilgtermiņā. Otrs parlamenta priekšlikums par lau, piena sektora fonda izveidi. Nu, tas ir nopietns jautājums. Mums jāatzīst, ka tiešām ir jāpārstrukturē nozare, un tomēr es nedomāju, ka šāda veida priekšlikums ir īstais risinājums. Un tāpēc man ir jautājums, no kurienes tad lūdzu mēs ņemsim naudu? Man rodas iespējas, ka šī fonda idejas autori pieņem, ka tas varētu, eh, naudu varētu ņemt no pirmā pilāra, bet, bet tas tomēr ir tāds smilšu pils, kāršu namiņš. 2010. gada budžets pārredz pavisam ierobežotas rezerves. Un nākošajiem gadiem būs vēl jau nopietnāki riski par finanšu disciplīnas ievērošanu, un tas ir ļoti nopietni. Un tieši tāpēc mēs nevaram vienkārši tā spekulēt. Mums ir ierobežot līdzekļi, un vienīgi ar tiem mēs varam arī operēt. Mēs jau apzināmies 2003. gadā, kad mēs arī noteicām šos iespējamos izmaksu griestus, tad mums ir jāsāk samazināt izdevumi arī subsīdiju veidā. Līdz ar to es gribu vēlreiz uzsvērt. Nav šādas rezerves otrajā kategorijā šāda fonda izveidei. Šī ideja, manuprāt, būtu daudz piemērotāka, ja tā būtu izskanējusi jau 2003. gada diskusiju laikā, kad mums lauksaimniekiem bija iespējas arī eh, kompensēt intervences cenas atsaistot. 2003. gadā mēs izslēdzam vairākus miljārdus, 14,2 miljārdus. Un Vācijas, piemēram, lauksamnieks saņem vienu miljārdu. Tie nebija vienreizēji maksājumi, bet gan tie bija gadskārtēji maksājumi. Viens miljārds eiro, kas tiek izmaksāts Vācu piensaimniekiem, lai kompensētu viņiem zudumus, kas rodas intervences cenu dēļ. Kopējais lauksamniecības politikas veselības pārbaude un ekonomikas atvesaļošanās pakete paredz 4,2 miljārdus eiro, lai varētu stāties pretī jauniem izaicinājumiem. Un tas ietver arī šos jaunos izaicinājumus piensaimniecības nozarei, kas paredz vajadzīgās struktūra reformas. Un šī nauda ir paredzēta Tā ir reāla nauda, ko es ceru arī jums, mums piedāvās reāls labumus, ļaus pārstruktūrēt pienu nozari un sagatavot labāk to darbību nākotnē. Tas ir viens no mūsu top prioritātēm, no viena no galvenajām rīcībām, soļiem, ko esam spēruši jau izmantojot tirgus atbalsta pasākums un arī valsts palīdzību kā vienu no daudziem instrumentiem. Mums tiešām jānodrošina, un mēs esam rīkojušies ļoti izlemīgi, lai tiešām kādā veidā ierobežot arī tirgus cenas. 2009. gada budžeta ietvaros ir paredzēti arī vēl papildus izdevumi, ņemot vērā krīzi, piemēram, eksporta garantijas un atmaksa ir paredzēta vēl papildus 600 miljonu eiro apmērā. Manuprāt, tas ir daudz vairāk nekā vienkārši ar kabats nauda. Un tas jau šobrīd ietekmē tirgu. Tirgus šobrīd jau atgriež savā līdzsvarā, un piena produktu cenas stabilizējas. Mēs pat esam redzējuši nelielus uzlabojumus cenu ziņā, un es ceru, ka šāds cenu uzlabojums tiešām arī atmaksāsies. tādā ziņā, ka to, ko mēs esam kā palīdzību snieguši visiem lauksemniekiem. Tāpēc arī uzreiz gribu pateikties jums, komitejai, par to, ka jūs veicinājāt šo lēmumu pātrināt pieņemšanu attiecībā uz pienu un vaipienu pulveri un sviestu. Un līdz ar to es apsveicu, ka jūs pieņemat komisijas priekšlikumu izskatīt šos lēmumus vienkāršotās procedūras ietveros Un mums tas bija ārkārtīgi nozīmīgs solis. Paldies! Bet būtu nepareizi domāt, ka piena nozares krīze ir jāizskata tikai kā kopējas lauksamniecības politikas kļūme. Acīm redzami, kopējā problēma ir tieši globālā ekonomiskā krīze, kas ir samazinājusi pieprasījumu pēc piena produktiem. Un acīm redzam, mēs to nevaram atrisināt vienīgi lau, kopējās lauksamniecības politikas ietveros. Bet ir ļoti svarīgi, lai mēs tiešām saskatītu kopējās cēloņu kopsakarības visā pārtiks pārstrādes ķēdē, noserē. Šobrīd piena pārstrādes cenas ir nokritušas stipri zem tās augstākajām eh, mm, rādītājām augstajām cenām, kāds bija 2007. gadā. Bet ir pieauguši. Savukārt patērētājiem, diemžēl, ir kāpuši par 40%, un tas ir tiešām, zināms, ne, nekonsekvences starp šādām parādībām. Līdz ar to mums ir nopietni jāanalizē, un komisija jau to dara, lai tiešām noteiktu šīs risinājumus iespējams līdz vēl šā gada beigām. Acīm redzot, mums ir arī cieši jāsako piena nozars tālākai attīstībai bet vienlaikus arī neaizmirsīsim lielākus mērogus, kā kopējā lauksaimniecības politikas mēķi un attīstība pēc 2013. gada. Mums ir ļoti rūpīgi jāsako, kādus soļus mēs spērsim īstermiņā, bet arī jāskatās tālāk. Un mēs nedrīkstam te apmaldīties. Mēs esam vairākas reizes noturējuši nopietnas diskusijas padomē, un ar vienu ir iezīmēti aktuālie jautājumi, piemēram, kā mēs varam sniegt vajadzīgo politisko atbalstu, ņemot vērā lauksaimnieku intereses, vides intereses un ekonomikas intereses. Pēdējo mēnešu laikā lauksaimniecība ir bijusi nemitīgi avīžu virsrakstos, un tas tikai pasvītro to, cik tas ir nozīmīgi mums. Un tāpēc ir vēl jo svarīgāk atrast pareizos risinājumus ilgtermiņā, un tas prasīs nopietnu darbu, nopietnas pūles. Un mēs to nevaram atrisināt, pirms neesam katrs izdarījuši savu mājas darbus. Vēl jau rudens sākumā komisija nāk klāja ar paziņojumu, kas citu starpā arī ieskicēs tālāko attīstību pēc 2013. gada. Līdz tam būs vēl arī daudzas karstas debats un diskusijas, un arī tāpēc esmu šodien kopā ar jums komitejā, lai to virzītu tālāk. Šorīt arī pieskaršos vēl trim citiem jautājumiem. Pirmkārt, mazāk attīstītie reģioni. Mēs skatāmies, kas notiek ar šiem cilvēkiem, bet nav nodoms vienkārši veidot kaut kādas komisijas politikas prognozes. Galu galā jau 2005. gadā mēs vēlējāmies noteikt šāds nekavējošos palīdzību vajadzīgo mazāk attīstītiem rajoniem. Un savukārt revizijas palāte ļoti iebilda pret šādu risinājumu, un tāpēc mums vajadzēja pie tā atkal atgriezties un skatīt cita veida iespējamās palīdzības sniegšanas veidus. Ja mēs nerisināsim šādu mazāk attīstīto reģionu problēmu, tad tas atkal nonāks kritikas krustugunīs, un mēs nebūsim atrisināši. Es atbalstu šādu papildus maksājumu piešķiršanu mazāk attīstītiem reģioniem, bet, ja mēs tiešām gribam panākt visaptverošu atbalstu, tad mums tomēr ir jānodrošina skaidrs juridiskais un loģisks pamats šādiem maksājumiem. Tieši tāpēc komisija ir apkopojusi sākotnējos kriterijus, tie ir, piemēram, augsnes un klimata kriteriji, kurus varam izmantot, lai noteiktu, vai tiešām šis reģions ir tāds, ko mēs varētu teikt, mm, reģionus, kuriem ir, zinām, apgrūtinām, jeb trūkst priekšrocību. Un pirms mēs tiešām izstrādāsim šādus juridiskus priekšlikumus, mēs gribētu piedāvāt iespējamo testu, vai tiešām šī tis, sistēma var darboties praksēm. Mums ir jānosaka arī skaidrs gala termiņš, kur dalībvalsts līdz kuram piedāvās kartes, skaidri norādot, kā šādi kriteriji noteikts ietekmēs. Un šis termiņš ir noteikts 2010. gada janvāris. Līdz ar to rezultātā mēs iegūsim jaunu kritēriju, jaunu sistēmu, kas noteiks, kuriem reģioniem ir vajadzīgi šādi pienāk šādi papildus maksājumi. Bet gribu uzsvērt, mums nav nodoms samazināt kopējos šādus reģionus, bet gan, gan izstrādāt precīzu, skaidru sistēmu, precīzus kritērijus, tad vēlreiz nevis samazināt maksājumus, bet tiešām um, noteikt skaidru sistēmu. Nākošais svarīgais jautājums - lauksaimniecības produktu kvalitāte. Nu, šobrīd aktuālās problēmas nedrīkst mums kaut kādā veidā aizēnot izpratni par šiem jautājumiem. Uh, Mums ir, protams, jāapzinās, ka ekonomikas problēmas ietekmē cilvēku lēmums par pārtiks izvēli, ko viņi pērk un ko viņi ēd. Tomēr uh, ilgtermiņā tieši kvalitāte, Eiropas lauksaimniecības produktu kvalitāte ir mūsu reālā iespēja nodrošināt savu, poz, savas pozīcijas kopējā globālajā tirgū. Es te šodien nekavēšos pie detaļām, bet mēs vēlāk jums sniegsim arī ļoti detalizētu pārskatu par plānotajiem pasākumiem. Plānojot šo darbu, mēs arī tālāk virzām jautājumus, piemēram, par kopsakarībām klimata pārmaiņu jomā un lauksamniecību. Kopēl, klimata pārmaiņas ir tieši Zviedrijas prezidentūras prioritāte un iespējams, ka Eiropas lauksaimniekiem tas ir vislielākais izaicinājums un sarežģījums ilgtermiņā, ar ko tiem nāksies saskarties. Eiropas Savienībā un pasaulē kopumā mums Eiropai jāsniedz savs ieguldījums siltumnīcas gāzu ierobežošanā, un arī lauksaimniecība ir tajā iesaistīta. Tāpēc mums ir jānodrošina viens puses pārtiks nekaitīgums un otras puses arī vidē draudzīga lauksamniecība. Protams, ka tas būs ārkārtīgi sarežģīti to panākt, bet nav jau cits izvēles. Mums tas ir jāpanāk. KLP ietver konkrēts politikas, konkrēts politikas instruments, kas mums jau to var palīdzēt risināt, to es esmu vairākas reizes uzsvērusi. Uh, un mums ir arī jāpauž šāda ļoti liela apņēmība, lai skaidri norādītu, kā KLP var sniegt savu ieguldījumu šiem sarežģījumiem pēc 2030. 13. gada. Mēs sniedzam arī savu ieguldījumu starptautiskajās sarunās par klimatu pārmaiņu apturēšanu. Mēs runājam, piemēram, par sanāksmi, kas notiks Kopenhāgenā šā gada beigās. Es, protams, arī uzklausīšu jūsu jautājumus pavisam drīz, bet vēl īsi pirms tam pēdējais komentārs. Es ceru, ka šis parlamenta gads iezīmēs ar ļoti svarīgu notikumu, kas atspogļos mūsu ļoti labu sadarbību, proti arī lauksamniecības joma tiks pakļaut koplēmumu procedūrai. Mums visiem būs daudz, kas vēl jāmācās, bet mācīsimies kopā lietas arī jau risinot un darot. Bet šobrīd gribu uzsvērt politiskā līmenī tieši jums, šai komitejai, ka man ir liels prieks, ka arī lauksamniecības politika tāda būs daļa no kopējās lauksamniecības, atvinot koplēmumu procedūras. Un līdz ar to parlaments būs vienlīdzīgās pozīcijās ar padomi koplēmuma procedūra. Es nevaru noteikt, vai, kad vai ja Lisabons līgums stāsies spēkā, es to tā nevaru pateikt, bet jūs kļūsiet par arī tātad koplēmumu dalībniekiem, un jūs arī līdz ar to kļūsiet līdzatbildīgi. Bet vēl jau svarīgāk jau šodien mums jāveido savas attiecības balstītas uz sapratni un paļāvību. Un es zinu, ka arī lauksaimniecības politikas jautājumu tos arī izskatīs pats priekšsēdētājs, un tas būs nozīmīgi. Un mēs arī, protams, ilgtermiņā turpināsim sadarboties arvien ciešāk, pārskatot un izstrādāt jaunus likumdošanas projektus. Bet esmu pārliecināta, ka koplēmuma procedūra, kurā parlaments ir viennozīmīgs eh, dalībnieks, mums palīdzēs la veidot labāku kopējā lauksamniecības politiku tāpat kā daudz cits nozaris, kā LP. Nav tāds jautājums, ka jūs varat vienkārši ātri iepazīties un visus uzreiz saprast un zināt, pārlasot vienā vakarā pāris dokuments, pāris labs eh, seriāliem eh, televīzijas priekšā pa vidu. Nē, jums vajadzēs uzkrāt nozīmīgu pieredzi, ko jau daudz jūs esat uzkrājuši šeit, strādājot komitejā un es arī savā amatā priekšsēdētais Kastroja pieprasīs daudzas tehniska rakstura sanāksmes, un komisija būs tikai priecīga arī šādas komisijai e, iespēju piedāvāt, kurā mēs tad ļoti pa padziļināti izskatītu vairākus jautājumus. Es ar prieku pat arī piedalīšos, un es pārliecināt, ka jūs nekādā neliksiet man vilties. Tas tiešām būs ļoti darbīgs rudens, un es ceru, ka arī rezultatīvs. Paldies! Bene, grazie! Lielas paldies komisārs kundzei! Gribu pateikties par šo ļoti nozīmīgo izklāstu par esošo jautājumu. Man ir pieteikušies ļoti daudz cilvēku, kur gribētu uzdot jautājumus vai izteikt komentārus. Kopumā tas ir vairāk nekā 22 runātāji, tādēļ man nāksies ierobežot jūsu uzstāšanās laiku. Ļaujiet man atgādināt, ka mums jau ir bijušas uh, ļoti garas debatas par šo jautājumu, un es esmu pārliecināts, ka mēs visi esam viensprātis par to, ka tagad ir ļoti svarīgi rīkoties, realizēt konkrēts pasākums piensaimniecības nozarē. Un tādēļ es gribētu sākt ar grupu koordinatoriem un dot katram no jums divas minūtes laika. Pēc tam mēs dosim vārdu pārējiem, bet diemžēl tikai vienu minūti, lai mēs varētu beigt darbu pulkstens pusvienos. Paldies, priekšsēdētāji! Cienītā komisārs kundze, arī es jums pateicos, un uzreiz jau sākumā pateikties to, ka uzreiz sasaukuma sākumā jūs esat uzreiz atnāks pie mums, un es pat īpaši priecājos. Jūs arī pieminējat vasaras pārtraukumu. Lūk, vasaras pārtraukums jau nebija tik vienkāršs. Es ar lielām bāžām sekoju attīstībai kopējā lauksamniecības politikā un kā tas tieši ietekmēs lauksamniekus. Es gan neesmu viens no tiem lauksamniekiem, bet. Um, kas būtu visu mūžu pavadījis tikai uz lauka, bet vienalga es ļoti labi pārzinu šo situāciju un es ļoti bažīgi skatos, kas notiek maniem kolēģiem. Un, piemēram, piena lauksaimnieki, kas ir izveidojuši pašas labākās saimniecības un tagad arī nonāk krīzes situācijā un nespēja pie šādām piena cenām vairs neko saražot, jeb, nu, panākt, lai tas rentētos, tas man sadā rada nopietnas pažas. Piemēram, Vācijā ir diezgan liels atšķirības procentu ziņā, eh, maksājumu ziņā par pienu litru. Un mēs nevaram nodrošināt šīs ne, mm, izmaksu sēdzošās cenas. Mēs jau nerunājam tikai gan par eh, arī ekonomiku, bet arī par emocijām. Ja mēs samazinām šīs piena izmaksu cenas, un kas notiks vēl tajā brīdī, kad mēs tiešām attieksimies no kvats sistēmas. Iepriekšējā gada martā mēs pieņemam šādu lēmumu. Bet mēs redzam, kāds būs eh, sekas. Tā nebūs nekāda mīkstā piezemēšanās, bet cietas kritiens. Un, un mēs redzam, ka mēs paši esam šādu cieto kritienu paredzējuši un līdz ar to visu ieviesuši. Un mēs redzam, kāds notiek, piemēram, mm, graudu sektorā. Tur ir tagad arī samazināts tik eh, lielā kritiski cenas, 8 eiro par kilogramu, kas vispār vairs nespēja nosekt nekādā veidā arī izmaksas. Līdz 30. jūnijam mēs redzējām, ka visu laiku mēs piedzīvojām triecienu pēc triecienu, un tāpēc šādi paredzētie tirgus atvieglošanas pasākumi mūsu lauksamniekiem tomēr ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs kaut kādā veidā viņam dotu cerības un paļāvību arī uz nākotni. Mums ir jāatbalsta viņu. Paldies! Grazie, Albert. Luis Capulo. Paldies, Albert. Ris Kablo Santos lūdzu. Paldies, gribētu pateikties priekšsādātāji, eh, komisārs kundzē vispirms. Mēs eh, katrā ziņā gribam uh, turpināt mūsu sadarbību, kāda mums bija arī iepriekšējā sasaukumā, balstoties uz uh, uzticēšanos. Komisārs Kunze, jūs sacījāt vienu lietu, kas man nevisai patika. Jā, situācija piensaimniecības nozīmē ļoti smaga. Un te, protams, vairs nav runa par kaut kādām ideoloģiskām diskusijām. Es, eh, protams, cienu jūsu viedokli, bet arī man ir savs viedoklis. Es uzskatu, ka pašreizējā situācija pieprasa pragmatisku un konkrētu atbildi. Mēs zinām, kāda šī situācija ir. Mēs kā politiķi, mums ir jānodrošina eh, tāds stāvoklis, kas ir pieņemams gan ražotājiem, gan arī patērētājiem. Taču mēs kā politiķi gluži neesam savu uzdevumu augstumos. Jūs sacījāt, ka mums ir jā, jānodrošina zinām stabilitāti. Taču nav runa par šādu veidu stabilitāti. Protams, mēs gribam stabilu tirgu, taču vispār ražotājiem ir jāgarantē izdzīvošana jo pašreizējās cenas ir e, zemākas par e, pašizmaksu. Tā ir ārkārtēja situācija, kas pieprasa ārkārtējs pasākums. Es esmu nedaudz vīlies, jo es domāju, ka pirms ministru padomes e, kas atzina, ka šī situācija ir ļoti smaga, jūs būtu jau nākus klājā ar kādiem konkrētiem priekšlikumiem. Mēs esam pārliecināti, ka šie pasākumi nav pietiekoši. Maniem kolēģiem ir bijusi iespēja uh, iesniegt konkrēts priekšlikums par budžetu. Uh, ir iespēja uh, Uh, valstī iejaukties tirgu. Varbūt mēs, mums nevajadzētu to atstāt tirgus ziņā. Citādi tad vienkārši braud, daud, draud bankrots. Tāpēc ir jāparedz, kāda būs situācija un attiecīgi jārīkojas. Komisārs kundze, es gribētu, lai jūs izvēršat jaunu, uh, lai jūs atkal uh, izsakāties un pasakāt, ko jūs domājat par šo uh, situāciju. Protams, es uh, zinu, kā komisija dara visu, ko vien var. Paldies, priekšsēdāja kungs, ka jūs ļāvāt man izteikties. Paldies, Džēms Nikolsons, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir prieks redzēt komisārs kundzi atkal eh, šeit mūsu vidū. Mēs visi zinām, ka piensaimniecības nozara piedzīvo ļoti smagus laikus patreiz. Un piens tiek ražots un realizēts zem pašizmaksas cenām. Es domāju, ka mēs nevaram tagad iegrimt debatēs par to, kādas sekas būs tam, ko daram šodien. Es domāju, ka jāatcerās, ka šīs nav īstermiņa risinājums. Tas nedrīkst būt īstermiņa risinājums. Mums ir jāraugās uz to, kā šī nozara var attīstīties nākotnē. Tas, vai mēs atcelsim kvotas 2015. gadā vai nē, eh, to mēs varam lēmt vēlāk. Bet mums ir jārīkojas nekavējoties, lai atrisinātu šo problēmu šeit un tagad jo pretējā gadījumā ļoti daudz piensaimnieku vienkārši bankrotēs, ja mēs nepalīdzēsim viņiem īstermiņā, un tas notiek manā reģionā, un es domāju, notiek arī citos reģionos, un mums šī problēma ir jārisina. Vēl viena no jomām, ko jūs pasvītrojāt savā runā, ir tas, ka pastāv liela atšķirība starp to uh, samaksu, ko saņem ražotājs, un to cenu, ko mēs redzam veikalos. Es domāju, ka šīs uh, lielo pārtiks veikalu ķēžu cenas ir jākontrolē. Un es domāju, ka mums ir jāpārtrauc uh, šī praksa, kad mēs redzam ļoti augsts cenas par pārtiks produktiem veikalos, kamēr zemniekiem tiek maksāti grāši. Tālāk par ģenētiski modificētajiem organismiem. Es domāju, mums ir jāpārskata savu nostāju šajā jautājumā, un es domāju, mums pēc iespējas ātrāk ir e, jāpieņem lēmums par atsevišķu ģenētiski modificēto organismu ieviešanas atļaušanu Eiropas Savienībā. Es zinu, ka mums arī pēcpusdienā ir debats par šo jautājumu, opā, un mēs runāsim par Brazīlijas lielopu gaļu, bet tos komentārus izteikšu vēlāk. Paldies! Mārtiņa Hoslinga. Mārtiņš Hoslinga kungs lūdzu. Jā, cienītā komisārs kundze, es arī vēlos pateikties jums zaļo uh, partijas vārā un ceru, ka mums būs laba sadarbība arī tālāk. Es tiešām būtu gan vēlējies, lai vasaras pārtraukumu būtu novēdis pie tā, ka mēs varētu arī naklēt ar jaunām atziņām, bet savādāk jau jāatzīst, ka neskuro reizi es dzirdu to, ka, kā jūs atziņojat, ka tirgus nostājas vietās, līdzsvarā. Es gan tā to neredzu. Un ja nu tad tas ir, tad tas ir ļoti niecīgos apmēros, nekādā ziņā tas nepalīdz piens, piena lauksamniekiem, tas nekādā veidā mums nedod drošības garantijas. Un jūs runāt arī par nākotnes iespējamiem risinājumiem un kādus pasākumus jau jūs jau esat uzņēmušies. Jūs runājat arī par atsevišķiem miljoniem, ko jūs paredzētu eksporta veicināšanai. Šie 600 miljoni eiro, ko jūs mēģināt, nu, ar kuriem mēģināt nodrošināt tirgus līdzsvarošanu, nu, tas, protams, būtu apsveicam, bet vienalga, vai mēs atsakāmies no piena kvotas 2013. gadā vai nē, mums tomēr ir jāpasaka, kāda būs šie pasākumi, bet jūs jāpasaka, ka svarīgākais signāls ir samazināt piena kvotas. Nu, redziet, tas tomēr nav tik skaidrs šobrīd. Mums ar vienu ir daudzi neatrisinātie jautājumi, kā piemēram pieprasījuma un piedāvājuma saskaņošana. Diemžēl es jūsu runā neko tam līdzīgu īsti nesaklausīju, nebija šāda garantija, un katru dienu mēs diemžēl redzam, kā lauku teritorijās mēs zaudējam darba vietas. Īpaši tās darba vietas, kas uh, ir šajos mazāk labvēlīgajos apgabalos. Un kā mēs varam panākt to, lai jaunieši iesaistās lauksamniecības sektorā. Te nav vispār risinājumi paredzēti šobrīd, un mums tomēr ir jārisina šādi jautājumi, un šodienas krīzes situācijā mēs nevaram vienkārši to visu arī novilcināt. Mums ir jāpieņem konkrēti pasākumi tulīt, savādāk viss turpināsies kā ierasts un nepareizajā virzienā. Un, manuprāt, eksporta veicināšana nav problēmas īstais risinājums. Tas tikai par šo spirāli eh, problēmas nospiež lejā, bet nav arī pareizi, ka jūs sakat, kad um, šī nu ir tagad globālā krīze un globālās problēmas. Ir arī konkrēts valsts, kas ļoti labi var atrisināt šādas eksporta problēmas, arī piemēram mūsu mazāk attīstām valstīm. Bet ir jāatrisina kopējā problēma. Ja mēs neatrisinām šo problēmu, tad mēs vienkārši to atbīdam uz vēlāku laiku, un tirgus arī vēl pēc vairākiem gadiem nebūs līdzsvarots. Tāpēc mums var, vajadzētu padomāt, vai tas būtu jāizskata kopsakrības ar piena kvotu. Uh, Cits jautājums vēl, ko gribu pieskarties. Jūs pieskarāties arī klimata pārmaiņām. Man tiešām interesē, kādus konkrētus pasākumus jūs domājat izstrādāt. Nav vairs ilgi palicis līdz Kopenhāgenai, un mums vajadzētu nopietni pieķerties nākotnē. Tālāk mēs runāsim par ģenetiski modificēto soju un tās kultivēšanu Eiropā. Mēs redzam, ka tirgi tiek kaut kādā apieti un, un ierobežojumi, un mēs atveram tirgu šādām iespējām. Marija Polsona tālāk, lūdzu. Rispetto dei tempi per riuscire a far parlare tutti. Tack, <clears throat> herr ordförande, och tack, herr, fru kommissionär. Paldies, komisārs kundze. Es arī vēlos uh, no savas puses um, netik daudz īpaši ko teikt par akūtojo piena krīzi jo mums ir jānodrošina tas, ka mēs tiešām panākam ilgtermiņa risinājums. Tas ir, manuprāt, svarīgi. Tāpat kā arī zaļo partiju, eh, politiskā grupa, kas norāda, ka šīs eksporta dotācijas nekādā veidā neatrisina problēmas, bet vienkārši par spirāli šīs problēmas vēl nodzina zemāk, bet neatrisina pēc būtības. Mēs redzam, šī ir akūta krīze un ir jāpērst tāpēc akūti neatliekami pasākumi un tikai tādējādi mēs varam to atrisināt. Mēs nevaram tagad runāt par tādiem pasākumiem, kuri būs noderīgi arī varbūt vēlāk, bet nē, tieši tagad akūtai krīze nepieciešama akūta risinājuma. Un tā mums ir jā, jārisina un jāpieiet šīm problēmām. Tagad nedaudz par piena sektoru Nu, par šīm nesaskaņām starp ražotāju cenu un tirgotāju noteikto cenu. Mums ir jāskatās, kas īsti notiek kopējā pārtikas ķēdēs. Proti šī ķēde starp patērētāju un ražotāju. Tāpēc mums ir jāpamēģina ne tikai koncentrēties uz akūtajām problēmām un ne tikai uz to, lai identificētu kāds ir, tad akūtākās problēmas, bet mums jau kā parlamentam ir jāskatās ilgtermiņā un jāiestrādā jau šādi ilgtermiņa risinājumi. Citādāk mēs nekad šādu kopējo krīzi nepārvarēsim. Šie miljoni bezdarbnieku Eiropā. Mēs redzam, ka ir vajadzīgs daudz vairāk nekā tiešais atbalsts lauksaimniekiem. Un, ja lauku teritorijas mēs tiešām gribam attīstīt un panākt to, lai nodrošinām šo daudzveidību lauku zemnieku dzīves stilu un nodrošināt, ka vispār cilvēki dzīvo vēl laukos, tad mums jau tagad ir jāsāk risināt ilgtermiņā šīs problēmas savādāk, citi jau risinās mūsu vietā. Tās paldies. Labi, un pēdējais runātājs Alfrēds Rubika kungs lūdzu. Mums Latvijā jautājumi, kas saistīti ar lauksaimniecību un piena ražošanu, ir ļoti aktuāli. Tāpat kā visur. Un nelaime ir tā, ka Latvija atrodoties ļoti dziļā ekonomiskā krīzē, kuru sasniegt, es nebaidos to teikt, ir palīdzējusi arī visa Eiropas Savienība, ieskaitot bankas no uh, Zviedrijas, ja pie Latvijas, kurā šodien ir iekšzemes koprodukts 14 miljardi, Latvija ir aizņēmusies 7,2 miljardus eiro. Es domāju, jūs visi to labi saprotiet, ko tas nozīmē. Un lauksaimniecība ir pagaidām vienīgā nozare, kas vēl kaut ko var ražot un kas mēģina atrast iespējas realizēt savu produkciju. Diemžēl tas kļūst arvien grūtāk, Un klausoties tās sarunas un to ziņojums, kas šodien ir notikuši, manuprāt, es pievienojos tiem kolēģiem, kas uzskata, ka tie mēri, tie līdzekļi, kas tiek likti priekšā, lai kaut ko stabilizētu lauksaimniecības nozarē, ir pārāk niecīgi, nenopietni un nedroši, es teiktu. Jo, ja nebūs lauksaimniecības, tad mēs neizpildīsim to, kas ir ierakstīts Eiropas Savienības vienā no pamat eh, mērķiem, kas jāsasniedz ka Eiropai, Eiropas valstīm ir jābūt spējīgam nodrošināt visu savu nepieciešamību pēc lauksaimniecības produkcijas, pēc iespējas mazāk to ievedot no citām zemēm. Es to pilnīgi atbalstu. Un atbalstu arī to, ka šīs sarunas ir jāturpina, jāapspriež ļoti nopietni, ko darīt, kā darīt, jo ir arī starpība starp to, ko spēja un ir varējušas darīt un dara lielās valstis ar lielu spēcīgu ekonomiku, lielu iedzīvotāju skaitu un strādājot pietiekami labos augstlamiecības apstākļos un tie, kas strādā sliktākos apstākļos. Es uzskatu, diskusija jāturpina. Paldies! Grazie. Ora, uh... Paldies! Un tagad mēs uzklausīsim vairāk nekā 25 runātājus, kas ir manā sarakstā, un tad es došu komisārs kundzei iespēju atbildēt uz izskanējušiem jautājumiem, un lūdzu ievērojiet jums atvēlēto runāšanas laiku, jo pretējā gadījumā man nāksies jūs pārtraukt. <laughs> 30 sekundes, ko? Un merci, monsieur le président, merci. 3, 30 sekundes vai 3 minūtes. Liels paldies, eh, komisārs kundze. Šī piensaimniecības nozars krīze ir atkarīga no krīzes visā pasaulē. Eh, jau eh, vēl pirms gada jūs bijāt optimistiski. Kā tad mēs varam pārvarēt šo krīzi? Te būtībā ir runa par to, ka piedāvājums ir lielāks par, par pieprasījumu. Līdz ar to vajag eh, veikt struktūrāls pārmaiņas. Jūs to pieminiet. Jūs izvirsiet šādu hi hipotēzi. Nu, tātad atgriežoties pie tiem eh, lēmumiem, kas neatbilst pašreizējas situācijai. ja mēs turpināsim eh, piemērot eksporta kompensācijas, mēs turpināsim arī eh, vairot eh, piedāvājumu. Līdz ar to tas ir jāpārskata. Būtībā atbalstiem ir atbalsta jāsniedz konkrētiem lauksaimniekiem, nevis vispār restruktūrācijai. Citādi viņi neizdzīvos. Un pēdējais jautājums - fundamentāls Kādus mēs varam ieviest noteikumus lauksaimniecības nozare? Jūs uh, pieminējāt piena kvotas, kaut gan mēs jau šodien zinām, ka tās bija uh, problēmas sākums. Lūk, šāds ir mans jautājums. Paldies! Gracias, señor presidente. Mi primera intervención como eurodiputado quiero dar un saludo cordial a los miembros. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es gribētu pateikties komisārē un arī visiem kolēģiem, kas ir izteikušies, ir skart jau daudz svarīgi jautājumi. Ir, protams, arī jautājums par kvalitāti un par neizdevīgu situāciju dabas apstākļu dēļ. Un ir jautājumi, kas ir vairāk svarīgi citajiem uh, konkrētām teritorijām Eiropā. Banānu karš bija ļoti liela cīņa, taču mani uztrauc arī banānu ražotāji mūsu savienībā. Un būs arī eh, nākotnē vienošanās ar Centrālamerikas eh, valstīm no Pasaules tirniecības organizācijas puses. Un tāpēc mums ir jāraugās, par, jāraugās kādas ir intereses banānu ražotājiem Eiropas Savienībā. Un komisija ir jāatbalsta viņi, un vajadzētu būt arī izstrādātam strateģiskam plānam un jāizstrādā vienošanās. Ja mums arī ir jārīkojas atbilstoši, lē, eh, atbilstoši līgumiem, kas mums jau bijuši, piemēram, ar Maroku. Paldies. Pamanēla, lūdzu. Paldies, priekšstādā kungs, paldies. Eh, komisārs kundze, es te jau 12 gadus darbojos, man ir prieks, ka jūs atkal redzēt, bet, diemžēl, tas ir šādā smagas krīzes situācijā. Uh, tirgus nestabilitāte tagad ir kļuvusi bezmazliet par likumu lauksaimniecībā. Un šī te nestabilitāte eh, rada daudz uh, problēmu arī piensaimniecības nozare. Ir, jūs minējāt dažādas pasākumas ilgtermiņā, īstermiņā. Taču mums ir jāveic pasākumi īstermiņā, ja mēs negribam, lai lauksaimnieki vispār uh, pazūd. Stefāns jau pieminēja šo problēmu. Jūs pieminējat restruktūrēšanu. Nu, par to nav jāizvēlas tieši jums. Es gribētu jums uzdot jautājumu par regulējumu. Jūs sacījāt, ka eh, tirgus eh, neatrodas līdzsvarā, jūs pieminējāt eh, kvalitāti. Es gribētu ieteikt, un es, protams, neesmu vienīgais, ka mēs izstrādātu tādu uh, Eh, tādu regulējumu, lai mm, produkcijas ražotāji saņemtu pienācīgu samaksu par savu darbu. Paldies, komisārs Kundze. You, chairman, Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu runāt par trim lietām. Par pieni jūs teicāt, ka lauksaimniekiem nepieciešama paredzamība, un eh, šeit jūs runājāt par kvotu atcelšanu bet Lafoja kungs jau jautāja, ko tad mēs liksim kvotu vietā? Jo pastāv bažas, ka gan graudaugu ražotāji, gan piena ražotāji bez īpašā atbalsta vienkārši uh, iznīks. Kā jūs piedāvājat atbalstīt tirgu? Jo jūs teicāt, ka situācija ir nopietna. Uh, tā patiešām ir nopietna un smaga. Mēs runājām par eh, ģimenēm, par konkrētiem cilvēkiem, kas piedzīvo milzīgas gan finansiāls, gan eh, emocionāls grūtības, un mums kaut kas ir jādara. Ja mēs paskatāmies uz mazumtirzniecības nozari, tad šeit jau vajadzēja rīkoties sen. Mēs jau eh, dzirdām eh, bāmas par to, ka tiek gūta ļoti liela peļņa, piemēram, par sieru produktiem. Pagājušajā gadā gāja runa par proteīnu importu Eiropas Savienībā, Es esmu lasījusi dažādus ziņojumus, un es gribētu teikt, ka tas, protams, ir saistīts ar ģēmo jautājumu, bet vai jūs kā lauksaimniecības komisāri varētu risināt šo jautājumu par proteīnu varības ieviešanu lopiem Eiropas Savienībā? Paldies. Papas Stankos lūdzu. Paldies, priekšstādāja kungs. Pateicos arī komisārei par viņas. Uh, runu. Agrāk es biju starptautiskās tirzniecības komitejas loceklis, un es uh, biju referents par Dohas eh, sarunu kārtu un arī Kongo. Un es arī piedalījos uh, sanāksmē Ženevā. Toreiz bija piedāvājums uh, 2005. gada oktobrī varētu risināt sarunas ar starptautiskiem partneriem. Eiropas Savienībai vajadzēja piekāpties citu partneru priekšā, un tagad mēs uzsākam Dohas sarunas pēc tam, kad tās izgāzās 2009. gada jūlijā, un es lūgtu jūs, komisāre, aizstāvēt KLP intereses Un eh, tad arī būtu vēlams, lai ārlietu tirzniecības komitejas uh, vadītājs arī uh, izstrādāt savu priekšlikumu. Es gribētu zināt, kāda būs komisijas attieksme, jo tas tiešām lauksēmniecībā Eiropā ir ļoti svarīgi. Es neesmu protekcionisti, bet mēs gribam lai tirzniecība būtu god, uz godīgiem pamatiem un nekādu ne neoliberālu pozīciju, kas varētu kaitēt. Paldies! Dāmas un kungi, lauksainieci vienmēr jā, jāpatur prātā ilgtermiņa perspektīva vai pašreizējā situācija ir eh, iepriekšējo kļūdu rezultāts, mums jādomā arī, kādas būs stratēģijas nākotne. Tāpēc es domāju, vai pašreizējā situācija varbūt ir konkurences trūkuma rezultāts lauksaimniecībā, vai arī tā, tā varētu būt, eh, tās varētu būt sekas no vispārējās krīzes pieprasījuma un uh, piedāvājumu ziņā. Jautājums par to, ko komisija vispār var darīt, lai pārvarētu šo cenu nestabilitāti. Varbūt jūs esat uh, izskatījuši, kāda ir šī, šīs cenas nestabilitātes iemesli. Un tad nākošais jautājums, vai bija kādi secinājumi, uh, Eh, pēc tam, kad tiks samazināta cukura ražošana, kas būtu, mēs samazinājām to un kas notika tālāk. Būtībā ir vairāki jautājumi. Mēs arī varētu uzdot jautājumus par PTU. Kādas idejas jūs eh, piedāvāsiet sarunās ar PTU? Un vēl viens jautājums. Ko jūs domājat par nākotni, vai ir kādas prognozes par eh, pasaules iedzīvotāju skaita pieauguma eksportējošās valstīs? Varbūt tad vajag importēt, ņemot vērā pieaugumu iedzīvotāju skaita ziņā. Paldies! Paldies, Delangas kundze! Lūdzu! Es gribētu pateikties komisārai par to, ka viņš šeit ir. Liels prieks, ka jūs šeit esat, un es arī priecājos būt atpakaļ šeit darba. Un atbilde, protams, ir nevis ierobežot eh, piedāvāju, bet, eh, bet uzklausīt dažādas eh, viedokļus, bet man ir jautājums Par konkurenci, zinot uh, uh, situāciju piensaimniecības nozarei, ko var darīt valsts, runājot par pārtikas ražošanas ķēdi, es gribētu uzzināt, kā var tad eh, noskaidrot tās attiecības ražotājiem un realizētājiem. Es domāju, ka vajadzētu interesēties par šo konkurences jautājumu ja komisija saka, ka ir jāorganizē lauksaimniecība, lauksaimnieku vide, bet es domāju, ka līdz ar to rodas arī papildu vajadzības. Vai tas būtu attiecībā uz vidi? Bet eh, tad cilvēks saka, nē, nē, to nevar darīt, tāpēc, ka uh, Te ir valsts atbalsts, un te, protams, tiek rūpļot konkurence, vai varētu būt kaut kāda kopēja lauksaimniecības politika šādos apstākļos, un es gribētu zināt, ko jūs par to domājat. Lūdzu, Dorfman kungs. Cienītā komisārs kundze, es vēlos arī pievērst jūsu uzmanību īpašai situācijai, kas izveidojas lauksaimniekiem kalnu apgabalos jo zinu, ka tur lauksamniecība ir īpaši specifiska un ņemot vērā kopējo teritoriju attīstību, piemēram, ar ekonomikas attīstību un šīs ļoti cieši saistās, piemēram, ar turismu. Un šobrīd situācija piena tirgu kalnu reģionos ir īpaši um, smagi skārusi. Un šis dziļā krīze, kas tā ir piena sektorā, jūs saprotat, ka tas tur gandrīz daudziem ir vienīgais ienākuma avots. Un kalnu apgabalu iedzīvotāji jau ir izstādējuši virkni priekšlikumu kopējā lauksamniecības politikā attiecības kalnu apgabaliem, un tādēļ es aicinātu jūs tomēr arī šos priekšlikumus nopietni izskatīt un ņemt vērā. Un ier, ier, ierakstīt arī tos savos tālākos dokumentos. Paldies! Žmit! Thank you, President. Uh, Commissioner, I'd uh, also welcome you back. Paldies, priekšsēdētāji un komisārs, sveicu jūs atkal mūsu vidū. E, tie, kas atcerās jūs no iepriekšējā sasaukuma, uzskata, ka jūs darbību ļoti iedvesmojuši, bet tas, ko jūs teicāt par mazatīstītajiem reģioniem, 85% no Skotijas ir e, mazāk attīstītais reģions, un iemesls, kādēļ jautājums vispār ir mūsu darba kārtībā, ir tādēļ, ka daudzas valstis ļaunprātīgi ir izmantojušas mazāk e, attīstīto reģionu kritērijus, un mani šī situācija uztrauc, jo mēs dzirdām, ka tiek kritizēta šī sistēma, un neatkarīgi no tā, kādas kritērijas mēs izstrādāsim, man bail, ka budžets, kas atvēlēts mazāk attīstīto reģionu atbalstīšanai, tomēr tiks samazināts. Vai jūs varat mūs pārliecināt par pretējo? Paldies! Grazie par la perfezione dei tempi. Grazie. Paldies ka ļoti precīzi ievērot to, to runas laiku. Amarācija kungs, lūdzu, kundze. Jā, paldies. Es piekrītu jums par to, ka vajag tiešām izstrādāt ciešu dialogu un sadarbību starp mūsu komiteju un komisiju. Un arī šis tikšanās laiks, kur galvenu uzmanību veltām tieši aktuāliem jautājumam piena krīzi, mēs tiešām ņemam vērā, kolēģus. Atvainojiet, bija tehnisks problēmas tulkošanas kanālos, bet šeit turpināt. Okay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 José Bové. Bovā, kungs. Okay. Labdien, komisārs kundze. Mēs esam pazīstami no jau vairākus gadus. Mēs tikāmies um, PTO sarunās. Es gribētu sacīt, ka šodien situācija ir smaga. Un tas, ko prasa lauksaimnieki, ir nevis līdzjūtība, bet gan taisnība. tas, ko jūs eh, piedāvājat, ir restruktūrēšana un kvotu samazināšana, tad eksporta eh, eksporta kompensāciju samazināšanu, bet tas neatbilst konkrētajai situācijai, jo vajag atbildes īstermiņā un ilgtermiņā. Īstermiņā vajag samazināt uh, piena kvotas lai, par 5%, lai stabilizētu piedāvājumu pieprasījumu. Un ilgtermiņā nav pieņemams tas, ka tiek izlēmtas, kādas ir cenas, neņemot vērā ražošanas izdevums. Tāpēc šiem izdevumiem tie izdevumi jārēķina ilgtermiņā. Jautājums ir, kā tie ir produkti un kā tie tiek ražoti. Šodienā, šodien ražošanas veids ne, ir pretrunā ar to, kas uh, eh, tik nolemts Kopenhāgenā. ja mēs ražojam vienkārši, eh, lai eh, balstoties uz eh, importu, tam nav nekādas nozīmes. Tātad vajag, vajag, lai tiktu, lai ražošana un patērēšana notiktu pašas savienības ietvaros. Jūsu runā jūs neko nesacījāt par eh, sarunām ar PTO. Mēs to redzam ar eh, lielopu gaļas gadījumā. Vajag pārstruktūrēt lauksaimnieku spējas, lai viņi varētu strādāt eh, ar lielāku peļņu. Pirms vairākiem mēnešiem parlaments, Eiropas parlaments pieņēma uh, pārtiks suverenitāti visām valstīm. Paldies! Komisārs kundze, es gribētu atbalstīt uh, jūsu priekšlikumu uh, atcelt piena kvotas līdz uh, 2015. Eh, gadam. Es domāju, tas ir eh, ļoti strikts pasākums, kas, protams, eh, novedīs pie tā, ka ka piensaimniecības sektors konsolidēsies. Mana ģimene katru nedēļu iepērk 12 litrus piena, un es runāju arī ar ražotājiem, un es jautāju, cik daudz viņi saņem par savu pienu un eh, cik daudz savukārt, eh, un tad salīdzina ar to, kāda ir tā cena eh, ka, mazumtirzniecībā. Un es viņiem saku, varbūt jūs paši varat sevi organizēt tā, lai jūs sasniegtu lielāku cenu, un viņi man apgalvo, ka ir ļoti grūti to izdarīt un tāpēc viņi labprātāk, eh, viņu cenas ir vienkārši saimniecības eh, līmenī. Un vajadzētu pavērt kanāls, lai viņi varētu, lai piesēmnieki varētu saņemt eh, vairāk par savu darbu. Kā būtu, ja mēs, piemēram, izvērstu tādu kā reklāmas kampaņu pienam, tas arī vairotu pieprasījumu? Tas varētu, piemēram, attiekties uz skolēniem. Es domāju, ka lauksaimniecības komiteja varētu kalpot par pievēru savās tikšanās reizēs Pēdējā tikšanās pirmdienā mums bija uh, iespēja baudīt pienu, bet tagad atkal ir runa tikai par eh, pienu un kafiju. Varbūt mēs tomēr varētu arī uh, tikai par tēju un kafiju, varbūt varētu arī pienu baudīt. Paldies, Tautas kundze. Paldies priekšsēdētājiem. Un paldies arī komisārs kundzei par to, ka esat kopā ar mums šodien. Esmu jauna deputāta no Ziemeļīrijas, un šis reģions to īpaši ir skārus piena sektora krīzi. Gribu tikai no, pateikt. Man ir ļoti liela vilšanās skatīties uz visu veidu procesiem, kas velks un nerisinās, un šobrīd nekādā veidā nepalīdz lauksaimniekiem, kas nonākuši nopietnā situācijā. Sarežģītā finansu situācijā. Tāpēc kādu lūdzu pasākumu būtu jāspēr, un kādu šobrīd komisija pasākumus izvērtē? Uh, Mēs esam saskatījuši atsevišķi tikai priekšlikumus, lai varētu tiešām mm, varētu noteikt šī cenu politiku un varbūt un, mm, un ļoti svarīgi nekādā veidā nepieļaut jau kādu veidu ģenētiski modificētos pārtiks produktus. Mēs tiešām gribētu ieraudzīt konkrēts priekšlikums, kā varētu kāpināt piena pieprasījumu, pieaugumu. Un lūk, ko komisija tomēr varētu piedāvāt, man interesē. Mēs runājam arī par visu šo piegādes ķēdi un neatbilstību mazumtirdzniecības cenai un piena iepirkuma cenai. Tāpēc mums vajadzētu arī to atrisināt iespējami drīz. Tāpat mums arī papildus iezīmētie līdzekļi, lai jaunie arī lauksimnieki iesaistītos piena nozarē. Marveikungs, lūdzu, atvainojiet, Marveikundze. Paldies! Es vēlos iedrošināt, ieviest jaunu ideju par sociālo līdzatbildību. Protams, tas nozīmē, ka lauksemnieks saņem īpašas subsīdijas par to, ka viņi nodrošina darba vietas. Šāda subsīdija tiešām uzreiz balstītos uz tiem apsvērumiem, ja skaitu, jauno darba vietu skaitu attiecībā uz teritorijas lielumu, kas tiek izmantot aktivitātēm. Un tāpēc mums vajadzētu arī paredzēt konkrēts grozījums budžetam, un es labprāt iesniegtu jau rakstveidā šādu priekšlikumu un iepazīstinātos ar jūsu viedokli par šādu priekšlikumu. Es kā juriste esmu īpaši priecīga arī skatīties, kā mēs turpinām diskursu par tiesībām uz pārtiku, kā tiesībām vienu no cilvēktiesībām. Proti, cilvēkiem ir pamatiesības uz pārtiku, un turklāt veselīgu pārtiku, uz tur vēlam bagātu pārtiku. Uh, Un vajadzētu nodrošināt, ka vietējās pašvaldības spēja nodrošināt cilvēkiem šādu pārtiku un nodrošināt brīvas tiesības cilvēkiem izvēlēties, kādu veidu pārtiku viņi ražo un kādu patērē. Lūk, vai šādām cilvēktiesībām ir vieta arī nākotnē Eiropas Savienībā. Trešais jautājums. Es gribu jums nodok sveicienus no saviem lauksamniekiem, kas prasa jums, kāds ir jūsu vēstījums viņiem, tiem, kas bankrotēs, uh, 100 tūkstoši eiro apmēros šajā rudenī, jo aktuālā situācija, briesmīgā situācija, kurā jums ir jāskarās vecajās dalībvalstīs, mums ir jāatzīst, ka situācija vēl jau dramatiskāka jaunajās dalībvalstīs, kurām ir jāsacenšas ar šīm subsīdijām, kas ir daudz mazāks nekā tās subsīdijas, ko saņem lauksemnieki vecajās dalībvalstīs. Mēs uzskatām to par ļoti netaisnīgu sistēmu, un daudz tūkstoši no tiem um, lauksamniekiem šo rudenu bankrotēs, ņemot vērā sliktos klimatiskos apstākļus, un viņiem būs piespiedu kārtā jāpārdod savas zemes. Lūk, ko jūs viņam teiksiet? Paldies! Dobbiamo andare molto spediti perché uh, le 12.25 e do... Paldies! Un tāpēc, ka mēs jau pietuvījāmies savām runas Uh, laiku tulīt izcēs, bet un es tomēr ļauju visiem 25. uzteikties, un tāpēc tomēr ļaušu arī vēl beidzamajam jautājumam. Jā, tiešām ļoti ātri. Paldies, komisārs Kunds, ka jūs šodien esat te, un paldies arī jums par ļoti aktīvo iesaistīšanos sarunām un cerībām, ko jūs esat devusi visu gadu laikā un arī tagad turpināt. Mēs runājam par intervences cenām un eksperta atbalstu. Es ceru, ka rītdien mēs arī šo eksporta atbalstu arī apstiprinās balsojumā. Uh, Bet vai tas tiešām atbilst tam reālajam kvotas palielinājumam? Manuprāt, te neviens ne otrs īsti nerisina problēmu. Šobrīd mums vajag akūtu risinājumu akūtai problēmai, lai mēs nodrošinātu risinājumu. Bet, ja jūs pasakāt, ka 2015. gadā kvotai tiek atcelts, kas tad īsti notiks? Kā jūs to izdarīsiet? Nekādā veidā tā nebūs mīkstā piezemēšanās, tas būs smags trieciens lauksamniekiem. Kā jūs to iztēloties un ko mēs vispār varam darīt? Es tiešām būtu iepriecināti, jūs varētu uzreiz tagad šo situāciju skaidri paskaidrot. Lūk, šī aktuālā palīdzība, kas ir jāsniedz, ir jāpārdoma ilgtermiņa atbildība un kas notiks 2015. gadā. Mums ir jāpasaka skaidri valoda, tieši valoda, kas notiks. Tikai tādējādi mēs nodrošinām uzticību. Mm, piena fonds. Tā bija viena no idejām, ko es atbalstu. Un ja mēs runājam par visiem citiem pasākumiem, kas tiek atcelti, mums tomēr ir vajadzīga akūti šī nauda. Un to ir jānodrošina. Paldies! Il nostro viceprezidente Niculesco. Tālāk mums Nikolesko kungs, eh, komisijas vicepriekšsādātājs, un tas arī būs tad pēdējais runātājs mūsu deputāta sarakstā. Un citiem vairs vārdu diemžēl nevarēsim dot. Subiectul crizei din domeniul uh, laptelui, uh, sigur că această criză nu este decât uh, šī krīze piensaimniecības nozarē ir vispārējās krīzes uh, aizberga virsējā daļa. Nav nekādu šaubu par to, ka šādos brīžos ražotāji ir uh, jāsubsidē, Un tiešais atbalsts, kuru Vaisona kundze ir minējusi, ir ļoti svarīgs. Eiropas Savienības eh, saucamās vecās dalība valstis eh, gūst ļoti lielu atbalstu, savukārt jaunās dalība valstis negūst šādas pietiekošas, eh, pietiekošu atbalstu. Es gribētu zināt, kāda varētu būt, kāds varētu būt alternatīvais eh, risinājums, lai Austrum Eiropas eh, piena ražotāji nenobankrutētu. Paldies! Bašī kungs. Komisārs kundze, komisijas ticamība un jūsu personīgā ticamība būs atkarīga no pieņemto pasākumu efektivitātes piensaimniecības nozēra. Par to nav nekāds šaubu. Tirgus regulēšana nav pietiekoša, un politika, kas līdz šim tika izvērsta, ir izgāzusies. Tas ir skaidrs. Tāpēc ir jābūt atvērtiem un jāpiedāvo jauni priekšlikumi, un Francijas ministrijas priekšlikums attiecas uz eh, zināmu eh, piena produktu eksporta kompensācijām. Un kāds ir jūsu eh, viedoklis par Anrī ministra priekšlikumu par 50% paaugstināt kvotas, jo tiek diskriminētas jaunās dalībvalstis. Un treškārt, kāpēc Eiropas komisija nevar, nevar cīnīties ar lielajām eh, pārtikas eh, ķēdēm. Paldies! Tagad es dodu vārdu komisārs kundzei, lai viņa atbildētu. Es atvainojos 12, 13, 14 kolēģiem, kas bija pieteikušies, eh, gribēja izteikties. Mums jāpas, jāpateicas komisārs kundzei, kas piekrita mums, pie mums palikt mazliet ilgāk. Protams, ka viņai arī ir uh, ļoti uh, daudz jāstrādā. Mūsu komiteja jau jūlijā un arī šodien skaidri spaud savu viedokli, ka ir jārīkojas tagad Strasbūras plenāras sesijas laikā. Mēs uh, uzdosim tiešus jautājumus uh, komisijai, kādi tad varētu būt pasākumi, lai pārvarētu šo briesmīgo krīzi. Es domāju, mēs apzināmies savu atbildību ja viss būs labi, tad pēc dažām nedēļām mūsu komitejai būs tādas pešas uh, Uh, kompetences kā padomēji. Tā tad tā būs mūsu līdzatbildība. Mums būs jāformulē konkrēti priekšlikumi, nevis vienkārši jārunā par to, cik viss ir grūti un slikti. Paldies, priekšstādā, eh, paldies, komisārs kundze. Es centīšos tad iespējami efektīvi uzreiz atbildēt. Sākšu uzreiz pa piena sektoru. Uh, Daudz mēs atsaucāmies uz situāciju, kādu mēs piedzīvojām jau 2007. gada rudenī, kad piena cenas uzskrēja neticamos augstumos un bija liels spiediens no visām, gandrīz no visām dalībvalstīm, nekavējoties. Drīzāk jau vakardien nekā rītdien, līdz ar to palielināt kvots. Mēs toreiz uzklausījām dalībvalstu viedokļu un pie, piekritām pat lielināt tās par 2-3% un redzējām, kas notika tirgu ar lielu parlamentu atbalstu, tas tiešām tā arī tika īstenots. Mēs toreiz vienojamies par to, ka jāizstrādā veselības pārbauda. Novembrī šādu lēmumu pieņemām un līdz pagājušā gada novembrim līdz arī to īstenojām. Mēs to darījām, lai nodrošinātu zināmu tādu mīksto piesinēšanās scenāriju šīs sistēmas izbeigšanai. Un tagad, ja nu mēs tagad atkal skatāmies situāciju mainījusies, mēs gribam atgriezties atpakaļ pie vecās sistēmas, tad nu, tas tiešām nozīmētu smago kritienu 2015. gadā. Īst, tas, ka no jums norādīja, ka īstais risinājums var tomēr būt saglabāt kvotas. Tomēr jums ir jāpatur prātā, ka kvotas sistēma nenozīmē obligāto pienākumu ražot. Nē, bet tā ir iespēja ražot. Un līdz ar to jums vajadzētu arī skatīties, kā sektors var rēģēt uz zemajām cenām Un tagad jau īstenībā mēs esam 2,5% zem kvatu maksimāliem apjomiem. Lūk, tas ir atšķirības starp dalībvalstīm, ir milzīgas atšķirības starp dalībvalstīm, un neviens nevarēs teikt, ka jūs varētu panākt absolūtu vairākumu, lai atkal samazinātu kvatu sistēmu, ja kvatu apmērus. Jūs reiz redzēsiet, kā lauksaimnieki reaģēs uz šādu pārmaiņu, viņi uzreiz pieprasīs kompensācijas nekavējoši. Būs tāda reakcija, to es zinu. Un es nezinu, no kurienes tad mēs grābsim to naudu un līdz ar to tā būtu nepareizs virziens, nepareizs solis. Mēs reaģējām uz tirgu situāciju uzreiz, norošinot šo privātos uzkrājumus, ja uzglabāšanu, arī norošinot intervences cenas daudz lielākos apmēros nekā tas sākumā nebija plānots. Mums bija nedaudz arī citi aplēs, kā mēs varētu iejaukties, ja norošinot intervenciju par to es runāju iepriekš, un es lielā mērā atbalstu lauksaimniecības komitejas paustu atbalstu līdšanai daldībai. Tālāk, eksporta atbalsts. Mēs negribētu, lai mūs tā apvaino, kā mēs izkropļojam attīstības iespējas attīstības valstīs. Uh, Un tieši tāpēc mēs ļoti piesardzīgi risinām šo jautājumu, lai gan man ir jāturās pret tiem milzīgam spiedienam paplašināt, palielināt eksporta subsīdijas pagājušo mēnešu laikā, bet mēs to atsakāmies darīt tieši šo cieņas dēļ pret attīstības valstīm. 170 miljoni eiro, kas ir paredzēti eksporta atmaksai, um, tiek, protams, nodrošināta lauksamniekiem, bet lielāko daļu naudas mēs tieši ieguldām intervences sistēmā. Mums ir papildus vēl programmas, kā piemēram skolu piena programma. Mēs te paredzam papildus līdzekļus. Mēs arī īstenam īpašos publicitātes pasākums un šis de minimis, eh, kas tiek eh, ievies mūsu piena analīzes un ko pieprasīja dokumentā, ko pieprasīja valstis, skaidri parāda, ko mēs varam darīt, lai veicinātu ekonomisko situāciju lauksaimniekiem. Mēs esam iedevuši iespējas dalībvalstīm arī maksāt tiešos maksājus jau 16. oktobrī, nevis gada beigās, kāds būtu sistēmas ietvaros paredzēts, ņemot vērā aktuālo situāciju. Mēs esam arī ierosinājuši palielināt minimis no 7400 līdz 7000, 15000 eiro, lai nodrošinātu iespēju dalībvalstīm nodrošināt, ka mēs nevis skatāmies kvotu sistēmu nacionāla līmenī, bet gan šo kvotu uh, sistēmu attiecinām ražotā līmenī. Tas nozīmē, ka jūs varat noteikt īpašo iespēju palīdzību arī konkrētam ražotājam, pat ja nacionālā kvota um, vēl nav pārsniegta. Protams, ierobežot kādus lielākos ražotājus. Un uh, tas nav mēģinājums kaut ko veidēt, iesaldēt kvotu sistēmu, bet gan ļauj pašām dalībvalstīm, ja tās vēlas, tad regulēt iekšēnē un ļaujot dažiem ražot vairāk un dažiem savukārt mazāk. Jo ir taču arī valstis, kas saražo mazāk nekā kvota viņiem to atļauj. Un tas, nu, lūk, ir jāskatās ļoti svarīgi, kā mēs to varam arī atspoguļot tālākajos nozares dokumentos. Viens no svarīgākajiem jautājumiem ir pieprasījuma un piedāvājuma attiecības. 2007. gada rudenī mēs redzējām, ka tieši tās nozares, kas parasti izmanto pienu savā pārstrādes pārtiks pārstrādē, atteicās no piena, jo tas esot pārāk dārgs, un sāka izstrādāt augu eļļu. Un viņi negrasās atgriezties pie piena. Lūk, tā ir viena no problēmām, kas samazināja pieprasījumu. Es neesmu gluži pārliecināta, un šajā situācijā nevaru jums teikt, ka jūs zināt, ka problēmas piena sektorā ir darījušas man no, laupījušas miegu daudzas naktis un tiešām apdraudējušas visu mūsu sākto kopējās lauksimniecības reformu virzienu. Bet es tomēr uzskatu, ka mūsu izstrādājis virziens ir pareizs arī pašam lauksamniecības un arī piena sektoram. Uh, man būtu daudz, protams, daudz vienkāršāk nogulties un teikt, brīnišķīgi, sakiet, ko gribat, un mēs visu akceptējam, visu darām, tā kā jūs to ierosināt, tikai lai nomierinātu lauksamniekus, bet tas nozīmē tikai to, ka es īstenībā neīstenot savu uzticētos pienākumus un uzdevumus. Tāpēc šobrīd mēs redzam, kāda ir situācija, un mums jāatrod pareizais līdzsvars. Un tas nozīmē tikai to, ka ņemot vērā aktuālo informāciju, mēs tiešām nodrošinām, uh, šīs cenas. Es nesaku, ka mēs to stabilizējam vajadzīgā līmenī, bet pamazām vismaz nonākam pie zināmas cenu stabilitātes. Mēs redzam, ka viens no lielajiem globālajiem uzņēmumiem ir kāpinājis piena pulvera cenas par 25%, un manuprāt, tas ietekmēs visu tirgu. Mēs redzam, ka sviesta intervence Eiropā ir nu pat jau nonākusi gala fāzā, un tas arī cits pozitīvais signāls. Mums vēl vajadzēs pirms iepriekš atskatīties, kas bija pāris nedēļas un pat mēnešus iepriekš. Mums bija jāvajadzīga šo ļoti spēcīgu intervenciju, lai vispār stabilizētu tirgu, bet tagad jau tas ir nostabilizējies. Tā, tas ir viens no pozitīviem signāliem. Mēs ļoti cieši sekojam situācijai, jo zinu, ka nākošā pirmdienā būs arī diskusijas padomē tieši par šo jautājumu. Vēl gribu pieskarties priekšsēdētāji tikai dažiem jautājumiem, kurus pieminēja deputāti. Par sojas importu, sojas pupu, pupiņu importu. Tas ir ļoti sarežģīts eh, jautājums, kas skar citu sadaļu, proti ģenetiski modificētu organismu. Šodien es gribu pateikt, vairāk nekā 80% no visām sojas pupiņām, kas tiek importētas Eiropas Savienībā, ir ģenetiski modificēti organismi. Tas ir fakts, un tas nemainīsies, to es jums varu apgalvot. Jo mēs īņemā saņemsim vēl un vēl vairāk ģenetiski modificētu organismu pārtikas nozarē no ASV, Brazīlijas un Ķīnas. Ja mēs šobrīd nevaram izmantot šo importu produktus un ar tiem sacensties par konkurētspējīgu cenu, tad mēs savukārt nogalinām savu lauksemniecību tieši gaļas sektoru. Tātad, ja mēs neizmantosim šos iespējas, ko piedāvā konkurētspējīga cena, uh, ja nu mēs gribam tikai nosakt 0% pieļāvumu ģenētiski modificētiem organismiem vai 0,5% slieksni klātbūtni neapstiprinātai, nelicenzētai ģēmo, ja mēs tiešām noteiksim šīs problēmas, nu, diemžēl mēs saskarsimies tad ar mm, katastrofu gaļas mm, pārstrādes. Nu, tad gaļas sektorā. Bet ja mēs skatāmies, kāda veida procedūra tiek piedāvāta dažādu veidu ķēmo organismu apstiprināšanai Eiropā, nu, mēs vienkārši, ja to visu vilksim garumā, tad mēs nogriezīsim skābekli gaļas ražotājiem. Un mums būs ie, nepieciešams iepirkt gaļu no visas pasaules, un tā būs gaļa, kas ir nākus no dzīvniekiem, kas ir baroti ar ģēmo, un līdz ar to, ko tad mēs piedāvāsim saviem patērētājiem. Sanāk, ka mēs vienkārši mānam patērētājus. Lūk, re reālais rezultāts. Aizliedzot ģēmo, mēs mānam savus patērētājus. Es te nekādā veidā neatbalstu un uzreiz nesaku, ka vajadzētu pātrinātā veidā um, ak, uh, licencēt visu iespējamu ģēmo un līdz ar to pievērst acis uz kvalitāti. Nē, bet mēs nedrīkstam cirst papēdī saviem gaļas ražotājiem. Es vēl tad detaļās neiedziļināšos citos jautājumus, piemēram, par banāniem vai tomātiem. Vienīgi, nu, pateikšu to, ka, kad mēs vienojamies par banāniem, un šo atbalstu banānu ražotājiem mēs to piedāvājam kā zelta vidusceļu. Labi, mums vēl turpinās diskusijas arī ar Āfriku, Karību un Klusokeāna valstīm, bet Mums būs jāmeklē, protams, vēl cits risinājums, mums būs jāpārskata šis banāna jautājums, un mēs to esam iekļāvuši savā darba kārtībā. Arī secinājumos par šo jautājumu. Par PTO, ja Pasaules tirdzniecības organizāciju, mm, rītdien dosimies uz eh, jauno Delī, Ņūdelī, lai tiktos ar tirznie, atmē, lauksaimniecības ministriem un tirzniecības ministriem no galvenokārt jauno ekonomiku valstīm. Uh, un mēs mēģināsim panākt konkrēts secinājums no OECD organizācijas puses un arī Pasaules tirniecības organizācijas puses, kas atkal šķiet, ka iet vienā virzienā. Es nevarētu teikt, ka mēs šobrīd piedāvātu uh, ko citu, kā jau 2008. gada jūlijā, kur jau mēs īstenībā bijām ļoti ciešu dialogu panākuši ar padomi. Padome bija dalībnieks šajās sarunās visu laiku. Uh, Un mēs, manuprāt, nodrošinām labu sadarbību. Čosē Bovē minēja par atšķirībām starp ilgtermiņa un īstermiņa risinājumiem piena kvatu jautājumā. Nu, es te neatkārtošos, tikai vēlreiz gribu uzsvērt, ka proteīnu ražošana Eiropā dalībvalstis šobrīd, izmantojot 78. pantu, var sniegt īpašu atbalstu. Uh, tiem ražotājiem, kas ražo šādas kultūras. Un līdz ar to var atbalstīt šādu proteīnu ražošanu. Tālāk, neatbilstība subsidiju ziņā vecajās un jaunajās dalībvalstīs apjomi. Mēs jautājumu šo izskatīsim nākošajos mēnešos un arī izskatot tālāk iespējamu kopēju lauksaimniecības politiku pēc 2015. gada. Veselības pārbaudas ietveros visas dalībvalsts nāca klāt deklarāciju, ka šis ir jautājums, kas nu tiešām ir jāatrisina un jālīdzsvaro un jāpanāk tiešo maksājumu saskaņošanu. Priekšsēdētājiem, es uzskatu, ka es laikam vairs nedrīkstu patērēt laiku vēl vairāk, un tāpēc jūs jau vienmēr zināt, un es to esmu daudzreiz jau darījusi, vienmēr atgriezties pie jums un pārnāt visus svarīgos jautājumus. Paldies! Bene, eh, dichiariamo... Jā, paldies! Līdz ar to šobrīd pārtrauksim sēdi un atkal sanāksim trijos pēcpusdienā, lai turpinātu citus darbkārtības jautājumus. Paldies jums visiem!